Herr Präsident! Darf Sie bitten, Platz zu. Lūdzu, apsēdieties. Ich erkläre die am. Pasludinu 24. novembra tajā dienā pārtraukto sēdi par atsāktu. Protokols un uh, sēdes uh, pieņemtie dokumenti, tie, kas tika pieņemti 24. novembrī, ir pieejami vai ir kādas iebildes pret šiem?